dalību valstīs. Un, kā jau kolēģi norādīja, es uzsveru to, ka šis temats ir jārisina, lai dalību valstis varētu sniegt savu devumu risinot šo izaicinājumu. Tas ir lūk, ir Eiropas ceļš ir jāseko tādiem tematiem kā klimata ilgtspēja un jāpasniedz roka tiem, kuri var palikt iepakaļ. Sociālā iekļaušana, ilgtspējība ir pamatjēdzieni Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Nākošais runātājs Žordi Kaņešs. Priekšsēdētāji komisāri, kolēģi krīzes laikā ekonomists sacīja, ka ir gan notikumi, gan pilsētas, bet ilgspēja, pastāv ilgspēja, bet jāapzinās, ka vistrūcīgākie nerēt apmaksā krīzes, un mēs nevaram pieļaut, ka vismazāk aizsargātākie un vājākie apmaksā šādu pārēju. Mēs vēlamies veidot ilgspējīgāku, bet arī taisnīgāku Eiropu, un ir tādi, kureiz ilgtspējas eh, noliek jēdzienus un idejas, aizmirstot, ka aiz tām stāv cilvēki. Mums ir vajadzīgi fondi, bet arī mērķi un vērtības, un vērtība ir attīstīt sociālo politiku, Eiropas sociālo pilāru, jo šī attīstība ir ne tikai fondi, bet arī konkrēti mērķi, lai varētu garantēt mūsu pilsoņiem to, ka nekad ne krīzes, ne pārmaiņas Eh, neskārs eh, vismagāk, vismazāk aizsargātos. Paldies, eh, paldies! Nākošais runātājs Ernests Curtasons uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šodien prezentēto eh, taisnīgas pārejas plānu, kas ir būtiski zaļam kursam. Man ir divi eh, komentāri par pārejas fondu. Kolēģi jau sacīja, ka jābūt skaidrībai, ka tie ir paredzēti pārējai. Un tāpēc nosacījumi kritēriji, eh, lai atteiktos no oglekļa, tam ir jābūt pamat eh, nosacījumam, tam ir jātiek iestrādātam kā centrālajam elementam, mēs nedrīkstam nevienu atstāt iepakaļ, un tāpēc tas ir jāpatur kā prioritāts. Tālāk par investīciju plāniem. Man šķiet, ka mazliet pietrūkst ambīciju resursu iegūšanai. Bija e, Junker plāns, mazliet atsvaidzināts ar nacionālajiem devumiem. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk. Ir vajadzīgi jauni resursu avoti, lai mēs varētu izveidot patiesi ambiciozu plānu. Un es domāju, ka mēs varam to panākt. Tāpēc aicinu rīkoties ambiciozākiem resursu gadījumā, jo tas ir ļoti būtisks rīks šīm pārējām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs eh, Paulo Borčījā. Paldies, priekšsēdētāji! 60 tūkstoši, ne vairāk darba vietu eh, apdraudēts ir Eiropā, 50 reģioni apdraudēti, tādas varētu būt nākošās nodarbinātības krīzes sekas. Eiropas komisija piedāvā stratēģiju, lai teiktos no oglekļa, kas varētu vēl sāsināt bezdarba problēmu. Es sāku kļūt fatālists, jo man šķiet, ka mēs atsakāmies no Eiropas industrializācijas kontinenta, kur industrializācija e, piedzima. Jūs runājat par tūkstošu miljārdiem, kur šodien nav vēl pieejami. Vai jūs domājat atrisināt problēmu? Eh, atstājot cilvēkus bez darba, paredzot eh, bezdarbnieku kursus. Un es vēlētos, lai man tulki palīdz, jo itāliski mēs sakām, ka šajā gadījumā līdzeklis ir sliktāks nekā slimība. Paldies, nākošais runātājs deputāte Zaļevska uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisārs. Pat jūsu partijas biedri saka jā, bet kāpēc viņi tā saka? Tāpēc, ka šis plāns ir ļoti virspusējs, tas e, tikai sola, bet neko konkrētu nepiedāvā. 14. gadā visas dalībvalstis piekrita par 40% e, samazināt oglekļa emisijas līdz 50. gadam. Un man tagad ir tāds iespējas, ka šī, visa šīs apņemšanās tiek izsviest sārā. Ļoti daudz skaitļi nepakļaujas ne loģikai, ne matikai. No kurienes šie miljārdi, vai tie būs jauni eh, nodokļi, kādi tie būs, kā pāriet? sasniegt no 7,5 miljārdiem līdz 100 eh, miljārdiem. Un ja jūs solāt jaunas investīcijas, tad sakiet, kādas tās būs. Ja jūs esat iecerējuši saņemt vairāk nekā 300 miljārdu no privātā sektora, tad sakiet, no kurienes tas nāks, un pēc mums uzrīcībā ir divi mēneši. Paldies. Tagad uh, Līzes kungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, es uzskatu, ka tā ir lieliska vīzija, ka mēs Eiropā vēlamies kļūt klimatam neitrāli, un iepriekšējā komisija 2018. gadā ieskicēja, kā mēs to varētu panākt ar papildus darba vietām un papildus eh, ekonomikas izaugsmi, bet tur ir vajadzīgi labi ietver nosacījumi, un daži reģioni, um, viņiem nāksies vairāk pielāgoties nekā citiem, un tāpēc ir labi, ka mums ir šis taisnīgās transformācijas fonds, ar to mēs varēsim eh, paņemt līdz šos cilvēkus, un tas mums būs jādara visos Eiropas reģionos. Mēs nevaram piemērot vecos kritērijus šim jaunajam mērķim. Arī bagātākos reģionos cilvēks saskarsies ar uh, izaicinājumiem, kuru nebūtu, ja mēs neatteiktos noglēm, un tāpēc kaut kas būs jādara. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas, ka Eiropa to var izdarīt viena pati, mums būs vajadzīgs arī atbalsts no darība valstīm, un uh, komisijai būs jādod tam atļauja. Es domāju, ka mums ir jārunā arī par pašu līdzekļiem no ETS, un tāpēc arī mūsu politiskā grupa ir par to, lai ETS tiktu paplašināts. Uh, Un eh, žēl, ka joprojām ir liela pretestība, bet es ceru, ka varēsim vienoties. Noslēgumā es gribētu atzīmēt vienu kolēģi, kas sēž aiz manis un kas runās pēc manis. Um, un žēl, ka tā, jo viņš ir izgudrojis šo te taisnīgas transformācijas fondu. Bez viņa nebūtu šodien šis priešlikums. Paldies, Jeržī Buzek, par tavu iesaisti, un mēs cīnīsimies, lai gal galā tas arī īstenotos. Paldies! Paldies, Līzes kungs! Tagad uh, Dans Nika. Viena minūte. Salut uh, anunțul dumneavoastră. Paldies, es gribētu um, uh, atzinīgi vērtēt jūsu paziņojumu par to, ka jūs uh, paredzēsiet līdzekļus šim taisnīgas transformācijas fondam. Uh, Atsaucoties uz to, ko jūs paziņojāt šorīt, eh, izskatās, ka arī Eiropas Investīcija banka būs iesaistīta atbalstot šos te projektus, kas būs nepieciešami, lai atteiktos no oglēm Eiropā. Un Rumānijai tas būs izšķirīgi svarīgi, jo saskaņā ar pētījumu, kuru decembrī stādīja priekšā, uh, 80 miljārdi desmit gadu laikā būs eh, nepieciešami, tie ir 10% no mūsu IKP, un Eiropas investīcija bankai būtu jāsniedz palīdzība, visā citādi būs eh, grūti kaut ko panākt. Agrāk EIB eh, e ir atbalstījusi arī bagātākos reģionus Eiropas Savienībā, kam bieži vien papildus palīdzība nebija vajadzīga. Vicepriekšsādātāja kungs, kādi projekti būs nepieciešami reģioniem? Uh, kam būs jāatsakās no oglēm. Kāds sociālais atbalsts varētu tikt sagaidīts? Eh, tie ir apmēram 170 tūkstoši cilvēku, kas, eh, ko tas skars. Tagad Kanfīna kungs, lūdzu. Viena minūte. Oui, bonjour, je... Esiet sveicināti. Francijā pilsoņi apvilka dzeltenos vestes, lai mums patīk, ka ekoloģiskai pārējai ir jābūt taisnīgai. Tāpēc šodien pirmais politiskais akts no komisijas puses pēc zaļā kursa prezentēšanas ir taisnīgas pārējais fonds, lai neviens Eiropietis, lai neviena Eiropas teritorija nepalikt novārtā un lai riska tikt pārveidot par iespējām galēji labējo kolēģiem, kuri viens aiz otra klaigā sakot, ka tas ir nepieņemam, tas mums maksās dārgi. Aizejiet pajautājiet Venēcijas iedzīvotājiem, vai viņu prāt ir pārāk dārgi cīnīties pret klimatu pārmaiņām, vai mēs darām pat daudz, vai otrādi nepietiekam. Pajautājiet to pašu austrāliešiem, vai viņi uzskata, ka mēs darām pasauli pārāk maz. Uh, vai, mēs, vai arī neko nedarīšana maksā pārāk dārgi un posta viņu kontinentu. Tāda ir reālā situācija. Neskatāties atpakaļ, skat spogulī, bet uz ceļu, uz priekšu un aicinu komisijai e, piešķirt nepieciešamos līdzekļus. Jums būs parlamentu un pilsoņu atbalsts. Eh, eh, vai pieņemsiet jautājumu? Zilās kārtas jautājumu. Jā, protams. Lūdzu, Višņevskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Deputāta kungs, jūs pārstāvat Franciju. Es esmu pārsteigta jūsu sacītā rezultātā. Jau mēnešiem ilgi e, dzeltenās vestes protestē pret klimatu politiku Francijas ielās, un jūsu enerģētiskā druzmēšanās tiek balstīta uz jūsu enerģētiskā enerģijas avot ļoti nedaudz balstās uz oglēm, bet mūsējā praktiski viss caur. Vai jūsuprāt šī pārēja ir jābalsta uz to, ka uh, valdība aizmirst tautas balsu un viedokli? Atbildi. Ir ļoti nozīmīgi izveidot taisnīgas pārējais fondu. Mēs to atbalstām, es to atbalstu it īpaši valstīs kā Polija, kur sākuma punkts ir atšķirīgs. Un jūsu valdība decembrī neatbalstīja šādu mūsu nostāju. Un tāpēc šobrīd ir svarīga Eiropas solidaritāte, lai atbalstītu taisnīgi pārēju polijā, viscaur Eiropā, bet it īpaši jūsu valstī. Nepierakstiet man nepareizes nolūkus. Es atbalstu taisnīgas pārējas fondu, jo tas dod iespēju neatstāt nevienu novārtā, it īpaši valstīs, kurās tas ir visvairāk vajadzīgs. Bardzo dziękuję, panie pośle. Lielas paldies, Kanfenkungs. Un tagad uh, Vārds Andresena kungam. Viena minūte, lūdzu. Mums ir jāsniedz atbildes eh, šim te 50-gadīgajam eh, kalnrūpniecības strādniekam eh, Polijā, 20 gadus vecajai klimata aktīvistei Dānijā un arī pārējiem citiem. Mēs vēlamies, lai būtu taisnīgas transformācijas fonds, bet līdz šim nekas daudz nav mainījies. Uh, Jūs paliekat pie 25% klimata investīciju un pie vecā finanšu ietvara projekta, ko ir sastādījis Junkers un Ettingers. Jūs balstāties uz privātām investīcijām, bet ar to vien mēs eh, zaļo kursu nevarēsim finansēt. Koncerni kā Siemens vai citi nerūpēsies par to, lai 50-gadīgiem um, kalnrūpniecības strādniekiem um, būtu nākotne un būtu tīrs gaiss un tā tālāk. Mums ir vajadzīgs vairāk investīciju un pašu ieņēmumu Eiropas Savienības budžetām. Mēs vēlamies, lai Google un Amazon iemaksā Eiropas budžetā un mēs vēlamies, lai klimatam kaitīgi importi no citām valstīm tiek aplikti ar CO2 nodokli. Kopīgi padomāsim, kā varam to sasniegt ar daudzgad finanšu ietvaru. Paldies! Paldies, un tagad um, uh, vārds uh, Izabelai Klocai. Viena minūte, lūdzu. Priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, daudzām dalību valstīm gāze un ogles joprojām ir vienīgais uh, avots, uh, lai sasniegtu klimata neutralitāti. Gribu atgādināt, ka Parīzes konference lika uzsvaru uz tīru resursu izmantošanu. Un uh, tomēr uh, bez gāzes nevar nodrošināt energodrošību šajās valstīs. Gribu atgādināt, ka komisijas priekšsēdētāja apliecināja, ka ņems vērā polijas uh, specifiku šajā jautājumā, un tāpēc mēs prasām pakāpenību uh, pakāpeniskumu mūsu ceļā uz enerģētisko klimata neutralitāti. 2070. gads varētu būt mūsu mērķis. Speciālisti uzskata, ka jau 2050. gadā Eiropai var sākt trūkt enerģijas, vai nebūtu saprātīgi un pamatoti turpināt izmantot ogles, ogles, kas nodrošina mums enerģiju, apgāžu drošību kas eh, var arī būt tehnoloģija, kas tiek modernizēta, piemēram, ogļu spēkstacijas eh, Polijā ir nepieciešamas, lai Vācijas eh, vējģenerātori varētu ražot pietiekam daudz enerģijas. Paldies. Tagad Karvaljo kundze. Vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāri, Kolēģi Eiropas Savienība ir uzņēmusies ambiciozu nostāju attiecībos klimata uh, pārmaiņām. Tāpēc mums ir jāgarantē uh, eh, taiskaitā sociālo aspektu vērā ņemšana. Pirmkārt, lai po Eiropas politikas tiktu saskaņots ar šīm prioritātēm, otrkārt ir nepieciešams, lai investīcijas būtu līdzvērtīgas eh, ambīcijām, nospraustajiem mērķiem un uh, E, nebūtu e, izdarītas uz esošā budžeta, budžetā e, pozīcijām. Tāpat tas attiec uz pārobežu enerģijas tīkliem, uz citiem aspektiem. Ir jāveido elastīga un vienkārša sistēma ir jāņem vērā ikviena reģiona specifiskās vajadzības, un ir tīpaši jāņem vērā vērā tās jomas, kur pārējie būs viss eh, sarežģītā, eh, sarežģītākā. Nedrīkst piemirst nevienu ekonomikas nozari un tos, eh, kuri tajās strādā. Cilvēkam vienmēr ir jābūt mūsu stratēģijas centrā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos sveikt mūsu vidū komisijas vicepriekšsādātājus un pateikties Timermans kungam par atsaucu uz manu reģionu Astūriju, kas atrodas Spānijas ziemeļos un kur, kur jau no 80. gadiem notiek um, E, korekcijas jau, jau pēc naftas krīzes, un mēs esam gatavi rieģēt uz klimata pārmaiņām. Manā reģionā, tāpat kā citur Eiropā, mēs apzināmies to, cik būtiski ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, bet tāpat kā sociālisti mēs apzināmies, ka šim procesam ir jābūt līdzsvarotam e, pārdomātam, un tāpēc Es arī vēlos pateikties komisijai par priekšlikumu, gatavību diskutēt. Un, protams, apzinos, kā daudzi temati vēl ir neizrunāti, un tāpēc aicinu komisiju eh, rīkoties, lai sakārtot vēl neatrisinātos jautājumus. Paldies, nākošais runātājs deputāte Skornērs. Priekšsādātājs kundzes, paldies, dargie kolēģi. Es gribētu pateikties komisijai par šo priekšlikumu zaļajam kursam un taisnīgas transformācijas fondam. Klimata pārmaiņas, cīņa pret klimata pārmaiņām um, ir jāpieietai uh, ar ambīcijām un ar inovācijām un nevis ar tādu plānveidu saimniecību un aizliegumiem un atteikšanos. Un tas mums izdosies tikai tad, ja mēs attīstīsim ekonomiku šajā virzienā. Un tam arī privātais kapitāls ir jāmobilizē, kā tas ir paredzēts. Mēs tas neizdosies, ja mēs to nepadarīsim par ekonomisku modeli, ja mēs privātos investorus nevarēsim mobilizēt. Un tam Eiropas investīcija bankai ir jāsaņem labāks uh, finansējums, un tas ir uh, jāsaprot arī manai valstī Vācijai. Bet es gribu Raila kunga eh, teikto minēt. Eh, diemžēl viņa vairs nav klāt, viņš izteicās par Rūras reģionu. Es kā Ziemeļviens Vesfālēns deputāts arī to uzskatu par svarīgu jautājumu. Rūras reģions ir pilnīgi atšķirīga situācija. Tur jau gadu desmitiem vairs ekonomiski nav bijusi iespējams eh, kalnrūpniecību īstenot, un subsīdijas to vienkārši uzturēja vēl gadu desmitiem ilgi, jau daudz agrāk būtu bijis jāpārtrauc, tās jāpār, um, um jāapmāc no jauna, darbinieki jāvirz tas viss jaunos ekonomikas virzienos, mums ir jārada darba vietas nākotnē. Paldies! Tagad Petra Desūters uh, kundze. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas zaļais kurs ir tā steidzamā un nepieciešamā atbilde no Eiropas Savienības puses uz klimatu pārmaiņām. Tam ir jābūt taisnīgam, un es pateicos, ka arī sociālās Eiropas ceļu karta ir iekļauta tagadējā paziņojumā, bet vēl svarīgāk ir tas, ka tas viss ir jāfinansē. Taisnīgs pārējais mehānisma mērķis ir palīdzēt reģioniem, kam ir problēmas īstenot transformāciju, jo tie joprojām ir atkarīgi no fosilajiem energoavotiem, bet tas netiks izmantots, lai lai eh, maksātu reģioniem, kas vienkārši negrib, nav gribējuši līdz šim neko darīt, pat ja to būtu tikpat labi darījuši. Vicepriekšstādātāja kungs, jūs vedat sarunas par sarežģītu eh, vienošanos ar eh, bieži vien dalībvalstīm, kas negrib to panākt, bet nepadodieties, mēs jūs pilnībā atbalstām. Un vissvarīgākais - padariet nu, finansējumu, ar, aplieciet to ar nosacījumiem. Tie, kas saņem finansējumu, tiem arī jāsasniedz rezultāti. Mums eh, ir jāveido arī nacionāli eh, plāni, kas ir klimata un enerģijas jomā saistoši. Paldies, un tagad Višņēvskas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi. Šodien mēs uh, uzzinājām, kāda tad ir komisijas uh, plāna, bet tie joprojām vēl ir tādi miglaini un neskaidri. Attiecībā uz Traisfēks transformācijas fondu piedāvātais apmērs nav pietiekams, vai šis fonds kļūs par uh, taisnīgu fondu tikai pē, nosaukumu pēc uh, Timermans kungs. Um, jums tika jautāts vidas komitejā, kā. Ka jūs eh, rīkosoties ar kalnrūpniecību um, Polijā, un jū, viņš atbildēja, ka es kā kalnrūpniecības strādnieka mazbērns zinu, ka tas būs sāpīgi. Kā mums to saprast? Kā tad mēs pāriesim uz tādu ekonomiku, kas vairs nav balstīta uz uh, oglēm? Vai, piemēram, eh, kvotu uh, apmaiņas sistēma ir taisnīga? Uh, ja situācija ir tik atšķirīga reģionos, vai komisija ir aprēķinājusi transformācijas reālās izmaksas enerģijas jomā. Atgādinu, ka 80% mūsu energoresursu struktūrā polijā ir ogles. Mums ir vajadzīgs laiks, lai sasniegtu neutralitāti klimata jomā. Komisijas priekšsādātājs kundze teica, ka nevienu nedrīkst atstāt novārtā. Lūdzu, ņemiet vērā, ko jūs teicāt. Paldies, eh, deputāts kundze. Tagad Medžumeo, Benžumeo kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājot par Eh, politiskajiem nolīgumiem zaļā ekonomikā nedrīkst nodarīt kaitējumu mūsu ekonomikā. Ir nepieciešams sasniegt pilnu dekarbonizāciju Eiropā, un šobrīd ir jādomā par pasākumiem, kas dalību valstīm eh, dod iespēju būt konkurētspējīgām. Un tāpēc ir loģiska eh, Eiropas reģioni, kuras skars dekarbonizācija uzņēmumu nozares pieprasa kompensējušos pasākumus. Spānija un tās kalnrūpniecības reģioni ir to vidū. Jo nebūtu loģiski, ka viena dalībvalsts, kas ir izpildījusi visus standartus šajā sakarā, uh, cieš par to, ka ir izpildījusi savus pienākumus. Debatēs jākoncentrējas uz to, kādā veidā un kādam nolūkam. Ir jādomā par to, kā atbalstīt reģionus, kurus kār šo, šo nozaru slēgšana atbalstīt, dot tiem atbalstu pārejas periodā un nākotnes veidošanā. Neizlaidīsim no redzes lokā sociālo mieru, eh, mieru un domāsim par konkrētiem plāniem, programmām, kas atbalsta izglītošanos, eh, darba vietas un konkurētspējīgu ekonomiku. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, Agnesei Jungērijusai. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm, Progress ir nepieciešams arī sociālais progress. Tāda ir mūsu pieeja. Tas ir jāizteno pateicoties tā, Eiropas ceļa kārtēji. Vēl visas daļas nav pietiekami izstrādātas, bet mēs jūtam tendenci, ka neviens nedrīkst tikt atstāts novārtā globalizācija, energo pārmaiņas izmainīs darba veidu un darba formas. Mums mums vajadzēs vairāk līdzekļu jaunu darba vietu radīšanai un taisnīgai ekoloģizācijai, piemēram, lauksaimniecības jomā. Darbiniekiem vajadzētu nodrošināt visur iespēju nopelnīt savu naudiņu, kaut arī viņi strādātu, piemēram, uz kādas platformas. Eh, runājot par minimālo algu, es sagaidu, ka tiks pieņemti eh, eh, regulējums taisnīgiem darba apstākļiem platformu darbiniekiem jo galu galā situācija ir tāda, ka nevar veidot zaļu politiku ar sarkaniem skaitļiem, respektīvi ciešot zaudējumus. Tas nozīmē, ka ir jāpiešķir nauda sociālajai Eiropai. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Hoitemas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamā komisāri, Austrālijas mežu ugunskrēki liecina par to, cik ārkārtīgi steidzami nepieciešams pievērsties klimata aizsardzības jautājumiem. Zaļais kurs sevi apliecinās tikai tad, ja e, tiks ņemti vērā arī uzņēmumu un strādnieku intereses, jo vides politikai nav jēgas, ja nebūs uzņēmumu. E, un, kuros strādnieki varētu strādāt un pelnīt savu naudiņu. Es esmu par nepārprotamu ilgtermiņa politiku un arī par finansiālo atbalstu, varbūt aizdevumu veidā vai arī ar Eiropas budžeta palīdzību bet e, mums nevajadzētu lūgt nodokļu maksātājiem maksāt vairāk, bet gan būt pietiekami drosmīgiem, lai pieņemtu lēmumus par ietaupīšanu, varbūt uz citu prioritāšu rēķina, lai atbrīvotu pašreizējā budžeta līdzekļus. Tās ir dalībvalstu, tie ir dalībvalstu līdzekļi, un tām ir jārūpējies par to, lai Eiropas līdzekļi tiktu izmantoti optimāli, jo tas nav bankomāts. Paldies, un tagad Karolīna Rozē. Paldies, priekšsādātājs kundze. Taisnīgas transformācijas fonda prezentācija ir laba eh, ziņa, jo to būs iespējams tikai sasniegt, ja tā būs līdztiesīga un sociāla. Ne visos reģionos vienādi noteikumi. Daudz, kur ir nozares, piemēram, kolinrūpniecība, kam ir liels emisijas. Mums ir vajadzīga spēcīga politiska atbild no Eiropas puses. Uh, Un šajos reģionos, kur ir piesāņojoša rūpniecība, bieži vien tā ir ekonomikas mugurkauls, un mēs nedrīkstam atstāt novārtā šos strādājošos. Mums ir jārada drošas un ilgspējīgas darba vietas, ir jā palīdz šiem cilvēkiem apgūt citus ārodus, citas eh, profesijas, lai veidotu aprits ekonomiku. Mums ir Eiropas atbalsts jāvirza uz lielajiem eh, reģioniem, kam ir vajadzīga palīdzība, lai sasniegtu Parīzes mērķus. Es gribētu arī piebilst, ka ir svarīgi izveidot striktus nosacījumus, lai saņemtu pārējais fonda resursus. Piemēram, nevarētu būt pieņemams, ka eh, fonds tieši subsidē citus fosilos energoresursus, kā piemēram gāzi. Mums ir tā tad jābūt uzmanīgiem īstenojot šos uh, eh, zaļā kursa mērķus. Paldies! Paldies, eh, deputātas kundze! Un uh, tagad uh, vārds uh, Busoja kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Mulțumesc mult! Uh, Paldies! finansiālā stabilitāte patiešām ir pamatu pamats mums, un taisnīgās transformācijas fonds, eh, kuru ierosināja Buzeks un Itra komiteja, ir paredzēts tam, lai uztvērtu enerģigo eh, resursu sistēmas pārmaiņas negatīvās sekas. Energosektoram ir nepieciešams atbalsts Mums ir nepieciešams eh, sākt ar tiem 41 reģionu eh, kas ir atkarīgi no okļu ieguves. Arī Rumānijā tādi ir. Mums ir nepieciešams attiecīgs finansējums eh, šai te energosistēmas transformācijai, lai veidotu jaunus enerģētikas modeļus, lai pārkvalificētu strādniekus, kuri šeit zaudēs darba vietas bet mēs e, nedrīkstam tād, to darīt uz citu programmu rēķina. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad Konstance Krēlas kundze. Minūte. Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju priekšlikumu par zaļo kursu un arī par priekšlikumu taisnīgai transformācijas fondam, jo mums e, patiešām vairāk un papildus ir jāpalīdz attiecīgajiem reģioniem. E, divi punkti gan ir diezgan izplūduši šajā priekšlikumā. Pirmkārt, finansējuma avoti e, par 7,5 miljārdi eiro būtu pietiekami vai nē, e, tas tomēr nedrīkst e, notikt uz kohēzijas politikas rēķina. Mums ir nepieciešami jauni finanšu avotus, nenodarot ļaunumu tiem reģioniem, kuriem tiks atņemti kohēzijas līdzekļi. Es vēlu mums visu to labāko sadarbotību sarunās par jaunu DFS, jo e, tad būs e, redzams, kāds būs rezultāts. Otrakārt, e, pabalstu regulējums transformācijas sagatavošanā un atbalsts bezdarbniekiem vien nav pietiekami. Mums ir vajag pavērt arī jaunas perspektīvas. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Pekarinenes kungam minūte lūdzu. Arvoisa puheenjohtaja. Priekšsēdētājas kundze. Resursi eh, taisnīgam transformācijas fondam ir liels izaicinājums un arī liela iespēja. Mēs to varam īstenot, jo mums ir nepieciešami jauni līdzekļi. Protams, mums ir jāspēj vienlaicīgi izmantot arī pašreizējos instrumentus. Uh, Piemēram, e, pat labam e, trešdaļa Eiropas Savienības budžeta tiek izdota kohēzijas un reģionālai politikai. Arī šos līdzekļus vajadzētu izmantot e, jaunajam mērķim, lai būtu patiešām taisnīgs transformācijas process. Līdzekļi ir jākoncentrē tur, kur no, ir jāatsakās no fosīlajiem energoresursiem, to ieguves un kur tas rada lielas sociālas sociālās eh, problēmas. Eh, tāpat arī mums ir jādomā, kā atbalstīt tos procesus, kas mazāk noslogo klimatu. Eh, tas attiecas arī uz Eiropas rūpniecību. Paldies, ka priekšsēdētāji, un tagad Mišēls Blos viena minūte. Priekšsēdētājas kundze, Timermaņa kungs, eh, Dombrovska kungs, īsta klimata aizsardzība nav iespējama bez taisnīguma. Un tāpēc ir arī labi, ka jūs domājat par šo te dimensiju. Visiem ir jādomā līdz, kā investēt jaunos perspektīvos eh, darba vietās un kā tas, ko jūs esat šajā kontekstā ieteikuši, ir pārāk maz. Eh, jūs negribat līdz, eh, izmantot jaunus līdzekļus, bet gan pārdalīt vecos. Jūs runājat par investīcijām, nesaistot tās ar noteikumiem atteikties no ogļu ieguves, jo atteikšanās no ogļu ieguves ir pamatu pamats. Un ir jāuzņemas atbildība arī Nācijas valdībai. Eh, klimata aizsardzība var būt iespējama tikai tad, ja tai tiek piešķirti līdzekļi. Klimata aizsardzība bez līdzekļiem nepastāv, jo eh, paši no sevis jauni eh, atvilcieni vēja, vēja enerģijas iekārtas un cits nav iespējami. Vācijas valdībai arī ir jāpieliek pūles, lai tas tā notiktu. Bardzo proszę, pan poseł Adam Jarubas, czas wystąpienia pani przewodnicząca koleżanki i koledzy! paldies tagad jerubas kungs lūdzu priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi mēs eh, vēlamies eh, veikt vēsturisku pasākumu sasniegt eh, klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Tas nozīmē, ka mūsu mērķi, kas ir uh, nospraustie 2030. gadam, arī būs jāpārskata un jāpaukstina. Šī transformācija nenozīmē tikai enerģetikas jomas pārveidi, tam būs uh, ietekme arī uz sociālo jomu, un tieši tāpēc šai transformācijai ir jābūt taisnīgai. Mēs par to runājām arī apspriežot uh, jauno uh, kvotu mehānismu. Fonds, ko mēs apspriežam, būtu jāvērš uz valstīm, kurām enerģētikas jomas transformācija ir liels izaicinājums un kuras būs spiestas tērēt liels līdzekļus, lai šos mērķus sasniegtu. Man ir prieks, ka fonda apjoms ir paaugstināts un esmu uh, pārliecināts, ka šis fonds būs ļoti noderīgs. Es gribētu aicināt skatīt šo fondu prioritārā veidā, piemēram, ja parādās jauni resursi, ieņemumi no kopējā tirgus vai citi resursi, piemēram. Paldies, deputāta kungs. Tagad Markers kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, kolēģi. Iesākumā vēlos apsveikt Eiropas komisiju pār vienlaicīgi trīs dokumentu e, prezentēšanu. Klimata pārmaiņas rada nevienlīdzības ekonomikā un sociālajā vidā, un Eiropai ir jā, tas jāatzīst un jārīkojas, lai risinātu šo jautājumu. Mēs apsveicam leģislatīvās iniciatīvas. Eiropas Savienības uh, e, dalībvalstīm ir dažādi līmeņi CO2 izmešos un eh, tā visam ir jāinvestē šajā pārējā. Piemēram, šobrīd Portugāla ir eh, labu pozīciju izmantojot atjaunīgās enerģijas, jo padarīja šos ambīcijas par eh, prioritārām jau iepriekš un ir investējusi, bet ir jāturpina atbalstīt visi reģioni enerģijas pārējais laikā veicinot ekonomikas modernizēšanu un strādājošo pārkvalificēšanos. Paldies! Bardzo proszę o zabranie głosu pan poseł Per. Paldies, un tagad vārds Pēram Holmgrēnam. Vienu minūti. Över givetvis en rättvis omställning. Paldies. Es eh, atbalstu taisnīgu transformāciju. Un ir ļoti e, labs priekšlikums, kas ir sagatavots, e, un ir runa par darbošanos jau tagad uzreiz, tomēr ir jānoskaidro pāris punkti. Mēs e, runājam priekšlikumā par taisnīgas transformācijas fonda, bet tās, nu, te ir runa par prasībām, par līdzekļu avotiem, jo mm, ir svarīgi eh, eh, kā valstis rīkojas, eh, kurām mēs piešķiram līdzekļus. Proti, šīm valstīm ir jāatsakās no ogļu ieguves, jo tikai tam ir domāti līdzekļi, lai radītu jaunas darba vietas un ilgtspējīgu attīstību šajās valstīs, kur pateicoties transformācijai cilvēki zaudēs līdzinējās darba vietas. Uh, Un, ja mēs varētu izvirzīt eh, cilvēkus centrā, tad mēs arī būsim veiksmīgi. Un tagad būs Zeka kungs. Panovie viceprezidents. Paldies, priekšsādātāji. Godājamie kolēģi, komisijas vicepriekšsēdētāji, es vēlētos paust savu gandarījumu par to, ka komisija eh, mums prezentē konkrētu atbalstu reģionam, kuram eh, tas ir visvairāk vajadzīgs. Priekšlikums ir gatavs, tik daudz izska ideju izskanēja šajās debatēs, ko es ne nespēšu uz tām visām atsaukties, bet es domāju, ka deputātu vairākums būs ar visai pozitīvu attieksmi, runājot pār idejām, kuras izskanēja šajās debatēs, bet pāris vispārīgas piezīmes. Fonds ir jāparādz tam, lai reģionos dzīvojošiem apzinātos to kā klimata neutralitātes, kuru mēs paredzam uz 50. gadu, tiks īstenota kopā ar viņiem un es pret viņiem. Šī doma pirmoreiz izskanēja Katovicē COP23 laikā, bet tagad tā kā fonds ir paplašināts. Tas ir jāpaplašina vēl, un es nāku lai ar aicinājumu, lai rastu svaigus līdzekļus, kas neietekmētu citas programmas. Paldies, nākošais runātājs deputāts eh, Saturī. Priekšsēdētājs, darbie kolēģi, mēs runājam par pārēju un sociālo taisnīgumu, un šobrīd es paužu nožēlu par to, ka nav klāt komisārs Šmits. Jūs zināt, ka drošība darba vietā, eh, publisko servisu pasargāšana, universālais ienākums, bezpajumtnieku problēmas, šie visi temati ir saistām ar taisnīgu un nepieciešamu pārēju. Viss caur Eiropā jūs zināsit, kā nevienlīdzības iet paplašumā, e, klimata pārmaiņas veicina šīs nevienlīdzības un tas stiprina ek, e, labējo ekstrēmistu argumentus. Mēs sagaidām daudz vairāk sadaļā par sociālo taisnīgumu. Un mēs zaļie gaidām labāku rezultātu un darīsim visu, lai sociālā pilāra veidošana kļūtu par konkrētu realitāti visiem mūsu līdzpilsoņiem viscaur Eiropā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Bogovičs. Jā, atbildot uz eh, klimata pārmaiņām un satraucošo situāciju, šis ir mūsu zaļais kurs, eh, bet zaļajam kursam arī ir sava cena. Un mm, šodien mēs eh, redzam priekšlikumu taisnīgas transformācijas fondam un pārējas mehānismam. Mēs, protams, atbalstām tos vistrūcīgākos, ieskaitot arī tos, kuri stādā ogļu ieguves rūpnīcā. Slovenijā, piemēram, viena trešdaļa elektroenerģijas tiek iegūta no oglēm, e, bet e, nav neviena, kurš gribētu maksāt par zaļo kursi. Un tāpēc nākamajā DFS mums ir jānodrošina pietiekami daudz līdzekļu um, citām vajadzībām, ņemot vērā jaunos. Uh, Um, energoapgādes sistēmu un um, mijiedarbību ar citiem sektoriem. Mums nevajadzētu aizmirst arī citas politikas, un sarunās par DFS mums ir jādomā uh, par to, kādā, cik izmaksās zaļais kurs un kur ņemt šo naudu. Paldies, saka priekšsēdētājiem, un tagad vārds Otmaram Karasam. Cienījamie vicepriekšsēdētāji kungi, mēs nospraužam svarīgus un nepieciešamus mērķus un nezinām, vai tie ir pietiekami ambiciozi. Mēs, protams, zinām, ka ar atsevišķiem pasākumiem vien nebūs iespējams īstenot mērķus. Mums ir nepieciešams strādāt ļoti daudzās vietās, un, protams, tam ir nepieciešama nauda. Nu, tāpēc ir svarīgi zināt, ka 260 miljardi e, būs nepieciešami, un tāpēc es esmu gandarīts, ka jau nākamajos desmit gados gribam e, mobilizēt tūkstošiem miljardu e, mums ir nepieciešams investēt, lai būtu vadoši, un ir pareizi, ka mēs paveram vārtus eh, taisnīgam transformācijas eh, procesam reģionos, eh, kuros ir valda problēmas, jo, protams, ka sociālās problēmas arī saistās ar šo te transformāciju. Ja mēs vēlamies stabilizēt situāciju, tad, protams, ka Eiropas Savienībā ir jāīsteno sociālais aspekts. Mums ir ļoti daudz ko darīt, tomēr izaicinājumiem ir jāpaveic. Paldies, saka priekšsēdē priekšsēdētāja, un tagad Herberts Dorfmans eh, minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, vicepriekšsēdētāji kungi, mēs visi esam vienisprātis, ka mums ir nepieciešama transformācija, mums ir vajadzīgi atjaunojamie energoresursi un mums ir vajadzīgs mazāk oglekļu izmešu. Un daudzi no kolēģiem tomēr pieminēja, ka mm, kā Eiropas Savienība e, mēs beigās atradīsimies situācijā, kas e, atteiksies no ogļu ieguves, e, kādēļ atsevišķos reģionos būs zudušas daudzas vietas mm, darbinieks, kurš gadu desmitiem ir strādājis ograktuvēs, būs diezgan vienalga, kas ar jaunām iespējām, jo viņa pasaules uztverē tas nav tik vienkārši. E, tāpēc arī mums ir jāatrod pieeja, kas ir vērsta uz nākotni, atbalstot biotehnoloģijas, atjaunojamos energoresursus un uh, veidojot taisnīgas transformācijas fondu, uh, kas patiešām palīdz cilvēkiem uh, un palīdz nākotnē nodrošināt jaunas tehnoloģijas visās jomās. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad jānodrošina. Januš Levandovskis, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. E, nosaukums taisnīgs pārējais fonds nozīmē, ka tas tiks sadalīts proporcionāli sociālajiem maksājumiem, kuri gulstas uz reģioniem, kuriem uh, ir jāatbrīvojas no kalnrūpniecības un ugļrūpniecības. E, šajā sakarā Eiropa ir ļoti daudzveidīga. Ja mēs runājam par zaļo kursu, tad ir jāsaka jā, bet, jo Eiropa ir jābūt ne tikai zaļai, bet arī konkurētspējīgai. Kāpēc šis jā komats, bet tāpēc, ka, ja šis projekts tiek uzsākts, ir jāsasniedz panākumu un nevis fiasko. Ir nepieciešama sociāla protekcija. Šobrīd viss ir neskaidrs ja mums tiek eh, piedāvāts kaut kas eh, konkrēts eh, šajā jomā, mēs atbildēsim vienā balsī jā. Paldies, es gribētu saulēcīgi jūs pabrīdināt par to, ka šobrīd ir pieteikušies 35 cilvēki uz brīvo mikrofonu, ņemot vērā to, ka esam iekavējušies nekādā gadījumā, mēs visas vēlmes nevarēsim apmierināt. Tas nozīmē, ka es došu vārdu maksimāli astoņiem deputātiem lai kaut kādā veidā eh, kaut kā eh, ievērotu grafiku. Un tagad nākamais, kas ir pieteicies, Marijas Piraki kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju kungs, eh, vicepriekšsēdētāju kungi. Ļauki, ka jūs esat ieradušies lai e, diskutētu par ilgtspējīgo investīciju plānu un taisnīgo transformācijas fondu. Mums ir jānosprauž konkrēti atbalsta kritēriji, veidojot šo te fondu, un CO2 ražošanas proporcijas atsevišķiem reģioniem vai arī izmaksas, kas saistās ar atteikšanos. Grieķijas valdība ir teikusi, ka līdz 2023. gadam eh, ir vēlme slēgt eh, ogļu ieguves vietas, un 2028. gadā mums mums pilnībā vajadzētu atteikties no ogļu enerģijas. Vai eh, ar taisnīgās transformācijas fonda palīdzību tas ir iespējams? Jūs runājat par Ziemeļmaķedoniju, un tur eh, arī cilvēki gaida Eiropas perspektīvu. Eh, kādas izredzes mēs viņiem varam piedāvāt nodarbinātības un enerģētikas jomā? Gaidām jūsu reakciju. Paldies, ik priekšsēdētājs! Nākamā runātāja. Es eh, atzinīgi vērtēju padomes eh, decembra lēmumu par to, ka līdz 2050. gada decembrim eh, jākļūst klima neitrālai Eiropas Savienībai. Tomēr ir jāsaprot, ka pārmaiņām būs ekonomikas un sociālās sekas, ir nepieciešamas investīcijas un jāatbalsta valstis, kuras no šīm transformācijas cietīs. Eiropas e, Savienībai ir tas jāapzinās. E, taisnīgas transformācijas fonds ir jāveido tādā veidā, ka energoresursu cenas un pārtikas produktu cenas neceļas, jo mēs nedrīkstam atstāt novārtā nevienu reģionu. Mums ir jārada attiecīgi apstākļi, lai transformācija būtu taisnīga. Vēl es gribētu pieminēt, ka šī te fonda izveidošana nedrīkst radīt situāciju, ka tiek ietekmēts e, kohēzijas kohēzijas eh, fonds vai arī KLP finanšu eh, schēmā ir jāienāk papildu svaigai naudai. Es gribētu norādīt uz to, ka šis te fonda darbības loks attiecas eh, ne tikai uz ogļieguvus valstīm. Paldies, un tagad nākamais runātājs Sokols. Paldies! Eh, Vicepriekšsēdētāja kungi, klimata pārmaiņas ir realitāte. Mēs to varam redzēt eh, katru dienu. Mēs varam redzēt, eh, kāda ir tās ietekme mūsu uh, Horvātijas pilsētās Dubrovnikā un Sadarā. Uh, un kultūras eh, mantojums, kas, kam ir nepieciešama aizsardzība. To mēs visu jūtam. Eh, tāpat mums ir jārēķinās arī ar to, eh, kāds, kādu ietekmi atstās zaļais kurs uz mūsu rūpniecību. Runājot par zaļo kursu, mums ir nepieciešams eh, izveikt eh, ietekmes novērtējumu. Otrakārt, mums ir nepieciešams skaidri un gaiši nodefinēt, eh, kāds ir atbalsts visjūtīgākajām grupām. Treškārt, fondi, kas tiek izmantoti tranzī, eh, eh, transformāciju, nedrīkst tikt izmantoties kohēzijas politikas rēķina. Eiropas Savienība balstās uz solidaritāti un kohēzija arī ir tā sastāvdaļa. Ceturtkārt, tas, kas mums vēl ir nepieciešams, mums ir jānosaka investīciju kritērija. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Pēreiras kundzei vārds lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Zaļā kursa mērķi nozīmē veidot veselīgāku, attīstītāku Eiropu ar bioloģisku daudzveidību un investēt mūsu labklājībā, aprits ekonomikā, veicināt konkurētspēju un izaugsmi. Nav šaubu, ka šī pārēja ir gan vides nepieciešamība, gan ekonomiska iespēja investīciju pilārā, lai stiprinātu šīs ambīcijas, tiek virzīta 25% budžeta. E, publiskie un privā, valsts un privātie uzņēmumi e, ir apņēmušies strādāt pie unamidiem jaunām tehnoloģijām, lai Eiropa varētu būt līderi ilgspējīgā ekonomikā un izaugsmē. Es uzskatu, ka šis ir stabils ieguldījums atjaunīgās enerģijās, tā izskaitā saules enerģijā, kā arī ūdeņradas tiek uzskatīts par nopietnu alternatīvu dekarbonizācijai un varēs reiz par visam atrisināt uh, savienojuma problēmas starp Iberijas pussalu un pārējo Eiropu. Paldies! Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Vispirms eh, Kelīkungs. Äh. Viņa šeit nav. Un tagad par Palestīnas. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs sagaidām no šī taisnīgā spārējais fonda. Jau mēnešiem ilgi un beidzot šodien tika nosaukt skaitļi. Krieķijā ir vairāk nekā 5000 cilvēku, kur zaudēs darbu. Tad, kad tiks slēgtas uh, ogļu rūpniecības iestādes. Un šķiet, ka tādā veidā mēs rīkotos pareizi, bet ir jānodrošina sociālā kohēzija, lai atbalstītu šos reģionus, un tāpēc ir jāpārliecina personāls, kuram būs jāmaina darbības sfēra jāpārliecina par to, ka būs Eiropas programma, kura dos iespēju saglabāt visus skatos reģionus. Nākošais runātājs Ruiz Devēza. Lopes Aquilia. Perfect. Julija Vārta. Julija Vārda, lūdzu. Nē, Julija Vārtas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Manā Ziemeļa Anglijas reģionā, ļoti lepnā reģionā, kur eh, paudzēm vīriešu un jaunu vīriešu strādāja kalnraptuvēs eh, vai arī tērauda rūpnīcās eh, un citās rūpnīcās. Tas viss palīdzēja veidot mūsu nacionālo infrastruktūru un attīstīt tirzniecību. Es ļoti labi zinu, kas notiek, ja ar vienu rokas vēzienu pazūd vesela nozare, nedomājot par to, kas to varētu aizstāt. Uh, Pēc industriālajā Lielbritānijā Tečers valdības laikā tērauda nozares strādājošie nesaņēma neko citu, kā tikai zemi apmaksātu darbu fabrikā, ilgas stundas strādājot, pakojot čipšus paciņās. Šie lepnie, spēcīgie vīrieši zaudēja savu vīrišķīgumu, viņi ir sagrauti cilvēki un kāda būtu bijusi atšķirīga situācija šiem cilvēkiem manā reģionā, ja mums būtu bijis taisnīgs transformācijas fonds. Runātāji tiek uh, uh, pārtraukta. Man tomēr kaut kas ir jāpasaka. Jūs zināt, ka mēs esam jau pārtērējuši mūsu laiku. 35 cilvēki ir pieteikušies, un katrs otrais, uh, kuru es piesaku, nav klāt. To mēs pierakstīsim, jo tas visu mūsu darba kārtību jauc, mēs tikai tērējam laiku, ja man visu laiku ir jājautā, kurš ir klāt, kurš nav klāt. Nākamais eh, ir, eh, nākamā ir Gibsona Barbara, kas ir pieteikusies runāt. No Renew. Viņa arī nav klāt. Susana Solis Peres. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par jūsu prezentāciju. Taisnīgs pārejas fonds ir būtisks, lai Eiropas reģioni varētu finansēt dekarbonizēšanu. Mēs runājam par 100 miljardiem eiro un uz desmit gadiem, un mēs esam nobažījušies par finansējumu pārdaldi. Timermaņkungs, jūs prezentācijā nosaucāt Astūrijas man apgabala uh, eh, ogderačus, bet Aragona, Kastīlija ir Spānijas reģiona, kas jau ir uh, aizslēguši uh, eh, ogderaktuvus un tagad slēdz pēdējās uh, ogļu elektrostācijas. Tas nozīmē daudz nodarbinātības ziņā un arī uh, E, iedzīvotāju samazināšanās ziņām. Kā jūs sacījāt, šeit ir runa par to, ka neviens nepaliek iepakaļ un ļoti būtiski tas, ka šajos reģionos nezūd iedzīvotāju un darba vietas. Paldies! Thank you! Paldies! Bogdans Ronča. Tak, dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo. Paldies priekšsēdētājiem. Dāmas un kungi, mēs esam atstājuši pavērtas durvis gāzes un e, kodola enerģijai. Un no šejienes izriet mans jautājums komisijai. Kā saprast šo pārejas periodu gāzei un kodola enerģijai? Vakar Investīcija bankas eh, eh, prezidents sacīja, ka pār mums nekarājas Damokla zobens. Taču man ir jautājums, gāze nav klimata neitrāla, taču tas ir drošs eh, enerģijas avots un, manuprāt, ir jāparedz šis avots un tā izmantošana saprātīgā veidā. Marks Podēnga. Nākošais runātājs Marts Podinga. Paldies! Es eh, ar lielu interesi noklausījos prezentāciju, taču atsevišķi punkti eh, manī vies jautājums. Pirmkārt, ja mēs vēlamies taisnīgu pārēju, tad eh, valsts servis jautājums ir būtisks. Bet jūs sacījāt, ka atbalstīsiet Eh, pašvaldības, taču kāpēc nepāriet uzreiz pie stingrās taupības, jo tas dot iespēju pāriet pie investīcijām, piemēram, atļaut mazo staciju slēgšanu, otrkārt, pār dempingu. Jūs iziet no šīs zāles, runāt ar cilvēkiem, bet man pirmais jautājums, es redzu, ka savos paziņojumos jūs tikai eh, piemērojat esošos Eiropas notiekumus, vai tas ir pietiekami? Tā es, es tā nedomāju. Treškārt, nodarbinātības ziņā jūs sacījāt, ka atbalstīsiet tīpaši lielos uzņēmumus, bet problēma ar to, ka jau gadiem ilgi tiem tie tiek piešķirts subsīdijas, da, pretī saņemot darba vietas, un kas notiek, viņi ieliek visus kabatās un dodas prom. Kāpēc, lai gan, lai tas mainītos? Paldies! Mētju Pētens, lūdzu. Nav klāt. Tad tagad Mandes kungs. Dankjewel, voorzitter, commissarissen. Green Deal is. Paldies, priekšsādātāji, komisāri. Zaļais kurs ir liels izaicinājums, visi prasa vairāk naudas. Es gribētu piedāvāt, lai mēs eh, zaļo kursu padarītu um, gatavu eksportam, proti, lai Eiropas ekonomika ar to vēl varētu nopelnīt.